politikai, un ķīnieši vienkārši pasmiesies par šīm saistībām, ko Eiropas Savienība pats sev uzliek. Paldies, kolēģe! Nākamie runātāji pēc saraksta. Divas minūtes, lūdzu, kolēģi Hanslika. Cienījamais komisārs.